Tu. Eiropas Savienības vispārējā tiesē kompetence pirmajā instancē. Atkal vārds Madīkundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Ne jau pirmo reizi parlaments uh, diskutē par Eiropas Savienības tiesu šajā sasaukumā. Kā jūs jau zināt, uh, jau vairākus gadus. Uh, Luksemburgas tiesa, un jo īpaši eh, vispārējā tiesa eh, ir diezgan sarežģītā situācijā, jo eh, strīdu skaits palielinās. Lietu skaits ir ievērojami palielinājies līdz 912 2014. gadā. Šīs lietas ik gadus uzkrājas. Un Tas, protams, pārkāpj uh, noteikums par saprātīgu termiņu. Runa ir par 27 miljoniem eiro, kas ir divreiz vairāk nekā izmaksā tiesas reforma. Tāpēc 2015. gada 28. oktobrī mēs nobalsojām par padomas priekšlikumu, kas pārēdz vispārējās tiesnes, tiesnešu skaitu palielināt līdz eh, diviem tiesnešiem no katras dalībvalsts atcelt eh, civildienesta tiesu un palielināt tātad šos te um, tiesnešu skaistu uh, vispārējā tiesā. Regula, kur grasāmies pieņemt, ir otrais posms šī lēmuma izpildē. Runa ir par civildienas tiesnešu pārcelšanu un to, ka visas lietas, kas šobrīd ir procesuālajā stadijā, tik nodotas uh, Eiropas Savienības tiesai. Mēs, parlaments, esam centušies saglabāt konsekvenci, nodrošinot šo tiesnešu pārcelšanu un nodrošinot arī juridisko noteiktību attiecībā uz tām lietām, kas joprojām tiek izskatītas. Tātad tās lietas, kas tiek izskatītas, eh, attiecīgajā stadijā tiks nodotas un Atliek vien cerēt, ka šī pārorganizācija veicinās efektivitāti un labāku kvalitāti tiesnešu darbā. Mēs vēlamies ne tikai garantēt pilsoņiem ātrāku uh, tiesas uh, lietu izskatīšanu, bet arī kvalitatīvāku. Tāpēc lielāko daļu uh, lietu izskatīs palāts, kurās ir 5 līdz 9 tiesneši, un tiesai būs iespēja arī organizēties īpašās palātās. Vēlos atgādināt arī deputātiem par to, ka parlaments nobalsoja par to, lai tiesnešu vidū būtu vienlīdzīgi pārstāvētas sievietes un vīrieši. Tagad dalībvalstu pārziņā nodrošināt šo vienlīdzīgu apdzimumu pārstāvniecību. Priekšsēdētāji teikšu pavisam atklāti. Mhm. Risinājums, par kur vienojāmies, nav tas labākais. Ļoti žēl, ka dalībvalstīm neizdevās eh, vienoties par mazāku tiesnešu pa skaita palielināšanu un rotācijas principu ieviešanu. Bet ņemot vērā to, ka padomas iestāja eh, nebija pietiekami fleksibla, Eiropas parlaments ir uzņēmies savu atbildību sārtapu mums ir jācenšas aizsargāt uh, Eiropas Savienības tiesas sistēmu, Mums ir jānodrošina tiesiskuma telpas īstenošana Eiropas Savienībā. Tas ir absolūti izšķirīgi nepieciešams demokrātiskuma telpā. Paldies! Liels paldies Delvo kundzei! Tagad gaidām eh, komisāra Avramopulus ierašanos. Viņš jau ir zālē. Uzklausīsim konstitucionālo lietu komitejas priekšsēdāju Hibners kundzi pirms eh, Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā, un eh, tad pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā arī visi šie status ir jāpiemēro, un šajā priekšlikumā arī tiek runāts par viss. par Eiropas Savienības tiesas uh, piemērošanu. Es ticu, ka tādējādi tiks samazināt arī tiesvedības uh, garums, un tad arī Eiropas Savienība nepārkāps tādējādi pamatiesību 47. pāntu un laicīgi tiks uh, spriests uh, par lietām. Tad arī Eiropas Savienības tiesa būs at, arī atbildīga par šo uh, lēmumu pieņemšanu. Un tas arī stiprinās judikatūru ļoti svarīgi tādējādi arī Eiropas parlamentam atbalstīt esošo priekšlikumu, lai ļautu Eiropas tiesu sistēmai darboties efektīvāk. Paldies. Paldies, Hulners kundzei. Tagad vārds komisāra kungam. glielo concediamo un minuto. Allora, il commissario chiede. Komisāri kungs, lūdz uh, izteikties pēc neliela brīža. Sāksim tad debatas ar Zviefka kungu no ETP. Uzklausīsim politisko grupu atzinumus. Divas minūtes. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, szanowny panie komisarzu, koleżanki i koledzy. Godātais priekšsēdētāj komisāra kungs, kolēģi. Mēs noslēdzam uh, Eiropas Savienības tiesas otro reformu ciklu. Jāteic, ka šīs ir politiskas debates pār uh, reformu īstenošanas nepieciešamību. Mēs jau sākām par šo diskutēt uh, pagājušajā gadā. Ir tagad jāturpina darbs. arī uh, iekļaujot tādējādi vispārējo tiesu Eiropas Savienības uh, tiesas uh, kopumā šie eh, nebūs jauni tiesneši, viņi tiks iekļauti jau esošajā Eiropas Savienības eh, tad, eh, vispārējās tiesas tiesnešu lokā, tiesnešu rindās. Līdz šim šajā tiesā tiks skatīti personāla jautājumi, citus jautājumus viņi nevarēja izskatīt, lai arī bieži vien Uh, nu, šie uh, tiesneši darbos ļoti raiti. Un tas tagad ļaus mums vispirms uh, pārcelt šos personāla jautājumus uz pirmās instances tiesu. Tā ir riska nebūs, viss juridiski tiks ievērots, un tad tiesneši, kas nestrādās ar uh, darbinieku lietām, varēs strādāt pie citām lietām. Šī reforma, protams, ka ir ļoti, ir ļoti svarīga, kā to teica arī Daņota Hūbnere. Tādējādi arī palielināsies uh, Eiropas Savienības tiesu procesa kvalitāte. Aicinu at ka atcerēties visiem, ka šī institūcija ir ļoti svarīga, bet šo reformu izvērtēs arī citi, jo ir daudz arī oponenti pret šīm reformām. Tad es ceru, ka pārskata klauzula, kas ir iekļauta regulā, arī liks visiem izvērtēt. Eiropas Savienības vispārējās tiesas darbību pēc dažiem gadiem, un tad arī varbūt te norādīsim, vai esam izlēmuši pareizi vai nē. Paldies! Sociāldemokrāta vārdā Regners Kunds, pusotru minūti. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Cienējamies komisāru kungs! Šajā reformā bez šaubām runa ir par ļoti tehnisku reformu. Tā ir ceturtā tiesas reforma un uh, turpinājums uh, Fariņģo ziņojumam. Tā kā tiesnešu skaits eh, tik palnēs no 28 pie 6, tā kā katra dalībās var iecelt divus tiesnešus. Un uh, tiesa tika novirzīta uz uh, šo kompetences līmeni. Un uh, ir ļoti skaidrs kompetenci sadalījums uh, at, par tieši par specializētām tiesām. Un uh, tiesa parāda šo grozījumu uh, procedurālajā organizācijā, un šīs reformas ir eh, jāatbalsta, jāapsveic, un tas ir īpašs jautājums, kā Delvo kundzes eh, ziņojums eh, vēlreiz pasaka ļoti līdzsvarots, līdzsvarot pārsvarniecība starp vīriešiem un sievietēm tiesnešu starpā ir jāatbalsta. Gribu atgādināt, ka Bariņo kunga ziņojumā tas bija priešnosacījums. Mēs aicinājām padomi uh, ņemt vērā šo līdzsvaroto sastāvu, kad tiks veikti grozījumi. Un uh, eh, darībās līmenī tas uh, jau darbojas, tiesas ļoti līdzsvarotas, uh, un es vēlos, lai tas tā būtu arī Eiropas līmenī. Onorevole Giambaski per il gruppo ICR. Paldies. Giambatski, EKR vārdā. Paldies priekšsēdētāji. Cienījumās kolēģis un kolēģi, komisāra kungs, nepieciešamība reformēt Eiropas Savienības tiesu bija un eh, jau ilgāku laiku mēs eh, novērojam, ka ir nepieciešamība noslēgt kompromisu starp visām politiskajām grupām. Mums nevajadzētu aizmirst faktu, ka šis kompromiss eh, tika sasniegts palielinot tiesnešu skaitu. Gribētu uzsvērt, ka šie ievērojumie grozījumi, lai palielināja struktūrālās izmaksas par 20 miljoniem. Tas viss būs jāsamaksā Eiropas nodokļu maksātājiem. Turklāt vēl nav pietiekami pierādījumu, kas uh, pamatot šo lēmumu. Mums ir jāņem vērā arī darbības joma, izmaksas un uh, šī lēmuma sekas. Paldies. Tagad uz divām minūtēm. Aldis vārdē uh, Mariņģo. Jā, Portugālē. Tiek teikts tā, ka tas, kas no paša sākuma ir nepareizs, tas nekad nevar tapt izlabots. Un šis priekšlikums no paša sākuma jau bija slikts šeit faktiski nav nekāda piekritība, tādēļ nav zināms, vai kaut galā šī aizkavēšanās, šī lietu uzkrāšanās patiešām bija paties iemesls vai nē. Parlaments nebija saņēmis pietiekamu un pareizu informāciju, un eh, līdz ar to mums pieņemot eh, lēmumu, balsojot, būs jāsako katram savai sirdsapziņai. Protams, var teikt, ka tas ir ekonomiskāk un lēmumi būs labākas kvalitātes, bet eh, faktiski ir tieši otrādi. Ja tas viss eh, nekļūs elastīgāks, eh, tad no šī papildinājuma, no šī grozījuma nekāda labuma nebūs. Šis parlaments man ir tāda sajūta, nav varējis pietiekami iesaistīties, eh, un faktiski nav šādu lietu, gan arī nemaz, bet tiesnešu skaits ir dubultots. Daudz par daudz tiesnešu, un jaunie tiesneši, kas ir iecelti, arī vēl tam visam pievienosies. Vakar daudz samazinājušās eh, procedūras, procesi, lietas, un eh, tas saistīts arī ar komisijas preventīvo darbu. Tiesa publisko pārskatu par izmaksām, un tas tagad tiek svītrots un aizstāts ar izcinājumu, kas maksās milzīgu naudu Eiropas nodokļu maksātājiem. Un otras puses citur ir jātaupa. Priekšsēdētāji. Kļūda tiek atkal atkārtota, un risinājumu tas nesniedz. Patiešām ļoti dīvaina metode, bet, diemžēl, tā bieži vien Eiropā tiek sas sastapta. Tagad uh, Hautalas kundze no zaļajiem. Priekšsēdētāji jurisdikcijas eh, panesums uz Eiropas Savienības izpārējo tiesu ir uh, būtisks jautājums. Tas atstās ietekmi uz visu Eiropas Savienības likumdošanu. Un mēs parlamentā pieņemot lēmumu, sastopamies šeit ar kritisku pieeju, bet parlaments atbalstīs tiesu reformu. Un arī iepratī padomē, bet arī valstīm vajadzētu darīt to pašu. Gribētu atgādināt kolēģiem, ka pagājušā gada oktobrī parlaments eh, sniedza kopīgu paziņojumu un teica, ka, lai reformu procesu mm, rezultātā vajadzētu sasniegt eh, dzimumu līdztiesību tiesnešu starpā un eh, jānodrošina vienādu pārstāvniecību sievietēm vīriešiem Eiropas Savienības vispārīgajā tiesā. Priekšsēdā esmu pārliecināta, ka Protams, katrā dalībvalstī ir talantīgi tiesneši, gan sievietes, gan vīrieši, bet eh, parlamentam vajadzētu atgādināt padomē solījumus, un šķiet, ka padome nav izpildījusi savu solījumu. Tagad vārds eh, Ferāras kundzē no e FDD. Vienu minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu, Arī referente Delvo kundze minēja, ka šī ir tiešām ļoti pretrunīga uh, tiesas reforma. Oktobris, oktobrī parlaments arī apstiprināja pirmās instances tiesnešu skaitu no 28 uz 56. Tagad parlaments vēlas atcelt uh, um, šo uh, um, tiesu tieši kas nodarbojas ar uh, darbinieku jautājumiem. Tad jāteic, ka ne tikai esam tādējādi izšķērdējuši valsts naudu, nodokļu maksātāju naudu, es tiešām ir ļoti uh, diskutējams uh, tas, kā mēs vēlamies no sākuma radīt tiesas, pēc tam tās pilnībā, tās slēdzot, Tie ir uh, konstitucionāli pārkāpumi beig beigās. Mēs ticam tiesiskai valstī un mēs nevaram apstiprināt tādu reformu, kas ir pretrunā ar līgumu. Paldies, Mājierkungs, Ēnepada. Paldies, priekšsēdētāji. Tiesas, to mēs visi zinām, parlamentārajās demokrātijās ir uh, tiesiskuma kodols, un tas ir tas jūtīgs jautājums, protams, tas īpaši, ja runa ir par tiesnešu sastāvu, un īpaši, ja politika tie visai vēl ir iejaukta. Skaidrs mums ir tas, ka tie, kas ir pakļauti tiesā, tie, viņiem ir tiesības uh, uz ātriem procesiem, un darba apjoms uh, tiesā, to es zinu no personīgiem ziņojumiem, pagājušajos gados ir ļoti pieaudzis. Līdz ar to nav nekas iebilstams pret uh, tiesnešu skaistu palielināšanu bet uh, pieeja, procedūra ir tas, kas uh, man šeit traucē, un tas ir tipiski Eiropas Savienībā. Tiek prasīts 12 papildus tiesneši, kas notiek, tiek iecelt 28. Gribētu jautāt, kas tad notika 16 tiesnešiem, kas faktiski nemaz nebija vajadzīgi, vai viņi nākošos gados dosies pastaigā, un uh, kas to visu samaksās. Šie jautājumi paliek neatrisināti, kad ir runa par šādu iecelšanu. Kas man ir eh, īpaši svarīgi, ir šo tiesnešu profesionāla ziņa, zināšanas. Tam nevajadzētu notikt politiskā garā, bet, diemžēl, bieži vien tieši tā arī ir. Paldies. Eh, tagad eh, es tāras Feragut. Un tad nākamais kooperātikungs. Vienu minūte, 30 lūdzu, es un devadā. Priekšsēdētāji kungs, jā, un komisāra kungs dažus mēnešus atpakaļ šeit debatēs uh, arī paudu savu viedokli uh, pret uh, to, ka tiesnešu skaits tiek dubultots, un šo atsaucās arī citi kolēģi. Šim tiesību aktam nav objektīvu iemeslu būt, nav juridiskā pamata, un tas vispār var pārvērsties uh, par ļoti svarīgas struktūras izkropļošanu. Delvo kundze veikusi ļoti svarīgu darbu. Bet tagad būs ļoti svarīgi raudzīt, lai Eiropas Savienības vispārējā tiesa, kas tiks iekļauta pārējā tiesas struktūrā, un kas šogad laikā ir nodarbosies ar būtiskiem jautājumiem, ir ļoti būtiski jārauga, lai nu, šie jautājumi nepazūd, tie joprojām tiks skatīti. Tad jāatzīst arī sieviešu lomu šajā aktivitātē, arī dzimumu līdztiesība. Tiesā ar labajiem nodomiem nepietiek, ir nepieciešamas saistības. Citādi mēs joprojām runāsim par sieviešu darbu, uh, izcelšanu, bet uh, konkrētu rezultātu nebūs. Ja par šo jautājumu mēs tikai runājam, bet nekas netiek konkrēti darīts, tad es domāju, ka tā, pilsoņi vienkārši tam vairs neticēs. Es uzskatu, ka ir nepieciešamas kvotas, ir jāiekļauj uh, šīs kvotas arī um, normatīvos. Paldies, Ujazdovski, EKR vārdā uz minūti. Žanki, koledzi. Kolēģis un kolēģi, priekšādātāja kungs. Šī kompetences pārnesums Eiropas Savienības vispārējā tiesai izskatīt domstarpības starp savienību un tās darbiniekiem ir daļa no plāna, bet gribu teikt, ka tās tādas tuvredzīgas debates, kas uh, notiek Un tas pierāda, ka mums jāpadomā par metodoloģiju, par to, kā tiks ievies šī reforma. Tik pieminēti vairāk argumenti, tika runāts uh, kritiski arī par eh, visu šo reformu kopumā. Eiropas Savienības tiesas iekšienē. Arī tiesnešiem pašiem ir šaubas. Mēs runājām arī par reformas uh, izmaksām un uh, visam vajadzētu notikt tādās uh, visaptverošās uh, debatēs par to, cik efektīvi strādā Eiropas Savienības tiesa, cik tā ir pieejama, cik tā ir atklāta un cik tā ir efektīva lēmumu pieņemšanā. Uzklausīju kolēģus, kas reprezentēja politiskās grupas. Es gribētu ieteikt uh, savādāk paraudzīties uz visu šo reformu kopumā pirms pieņemt lēmumu par balso, balsošanu, jo tas ir ļoti jūtīgs jautājums. Un ir nepieciešams panākt visu grupu vienošanos. Butenēkungs, Gunze. Priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Esam noslēguši Eiropas Savienības tiesas ceturto reformu, tiek um, um, izbeigta visu Eiropas Savienības vispārējās tiesas uh, darbība. Šī reforma notikusi skandalizā nepieņemamā uh, veidā. Pārkāpot līguma pakts, nekādu ietekmes novērtējumu, nekādu izmaksu novērtējumu, nekādu ieteikumu izvērtējumu par citām judikatūrām. Esmu komitejā to daudz jau atklājis atkārtojusi. Eiropas Savienība tērē milzīgu nodokļu maksātāju um, naudu. Šajā taupības laikā mēs zinām, ka Eiropas Savienība nicina Eiropas tautas, mēs to esam arī, uh, esam to konstatējuši arī ar pašiem tiesnešiem nav bijušas konsultācijas. Katru dienu Eiropas Savienības pilsoņi atklāja Eiropas Savienības uh, um, seju. Jūsu nosēšanās būs ļoti smagnēja. Grācie, un... Paldies, Pospišil, kungs, ETB vārdā minūte 30. Pěkně, pane předsedo, já jsem eh, na podzim. Paldies, priekšsēdētāji. Pagājušā gada rudenī, kad debutējām par, šīs, par šo reformu Eiropas eh, Savienības tiesā, uh, teicu ļoti skaidri, nav nekāda iemesla dubultot uh, tiesnešu skaitu. Tas ir politisks lēmums, un es to nevaru atbalstīt. Ir pareizi, ka tiesas programma vietu skaits palielinās un palielinās, bet tas uh, neataisno tiesnešu skaitu palielināšanu 28,56. Es, tas nav tā, ka būtu dubultējies lietu skaits un Čehijas republikā mm, arī ļoti daudz lietu skaitu, bet tu neviens nedabūtoja tiesnešu skaitu. Tad es nevaru tam piekrist. Un es domāju, ka būtu loģiski vispār pārtraukt šo reformu. Un tas ir tāds kā centiens kaut kur atrast kaut kādu darbu, tiesai dubulto tiesnešu skaitu. Es domāju, ka tas ir nepareiz un slikts koncepts. Tiek apgalvots, ka šeit tiks uh, ietaupīti līdzekļi. Varu atbalstīt šo kompetences nodošanu, bet es domāju, ka diemžēl visa šī reforma ir politiskas dabas un uh, tas uh, neatbilst veselēm saprātam. Labi. Tagad brīvais mikrofons. Negrescu kungs, minūte. Președinte, încrederea în justiția europeană este esențială. Ja, uh, uzticība, uh, uzticēšanās uh, Eiropas tiesu sistēmai ir ļoti svarīga Eiropas saimnes labai funkcionēšanai. Tādēļ es noraidu šeit izmaksas aspektu, jo tā nav problēma. Tiesas funkcionēšana ir problēma. Reforma uzlabo situāciju. Jāsaka, ka E, tas ir arī institūcija dialoga rezultāts un var uzlabot tiesas spriedumu kvalitāti. Mums ir tikai jāpielāgo uh, tiesas reglamentu, un es arī piekrītu komisijas ierosinājumam uh, lielāku tiesu skaitu apskatīt, ja tas ir iespējams. Mums ir arī jāizskata uh, iespēja uh, tiesu eh, eh, eh, lietu pārdals normas pārskatīt. Tad tas viss dos ieguldījumu Eiropas tiesu sistēmu labākajai funkcionēšanai, tas ir apsveicams. Paldies, Mārijas kungs, vienu minūtu priekšsēd. Mēs runājam par vispārījās tiesas. Uh, um, kompetenci uh, apskatīt jautājumu starp uh, Eiropas Savienības un tās pilsoņiem, institūcijām un tās pilsoņiem. 56 tiesneši tagad būtu uh, tiesā, lai katra dalībvalsts divus varētu nozīmēt un arī uh, pilsonisko uh, uh, uh administratīvo lietu tribunāls uh, tiks uh, likvidēts. Tika piedāvāts arī tiesnešu skaitu paaugstināt eh, līdz 47. Septiņi tiesneši eh, eh, aizies strādāt vispārējā tiesā ir bijis 65% spriedum, lietu pieaugums vispārējā tiesā un 300 lietas vēl nebija izskatītas. Uh, nesen, tagad mēs redzam, ka tiesnešu skaits ir pa 56 palielinājies e, katrai dalībvalstī divi, un tas tiek darīts, lai e, tiktu galā ar tiesas ar vien lielāko um, slodzi. E, nākamais runātājs - Jakovčičs. Konsekvence, kvalitāte, efektivitāte, tie ir principi, uh, un vērtības, kas ziņojumā ir pieminēta, bet es gribētu arī teikt, ka man ir zināms eh, bāžas. Es neesmu pārliecināts, ka reforma dūs stulītēji rezultāti, kā mēs to vēlētos, un es neesmu arī pārliecināts, ka visi to ļoti entuziastiski uzņems. Debat parāda, ka ir svarīgi jautājumi, kas vēl būtu jāapskata. Eh, esmu par reformu, bet es domāju, ka tā ir jāīsteno pakāpeniski. ja tā nedarāsim, tad mēs nedarīsim, tad mēs atradīsim eh, mēs situācijā, kad ziņojums tiek smagi kritizēts, esmu par reformu, bet tas jā, tā ir jāizteno pakāpeniski, un ja mēs tiešām šo lēmumu pieņemsim eh, par diviem tiesnešiem katrai dalībvalstī, tad arī noteikti ir jāņem vērā e, e, dzimumu vienlīdzība. Paldies, līdz ar to arī brīvās mikrofona, brīvā mikrofona procedūra pabeigsies. Paldies! komisāram Avramopulam, kas e, e, visā šajā debatē piedalījās. Komisija mūs informēja, ka tā nevēlas e, izteikties šajā debatē. Un Vārds referentei Delvo kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu viss jau ir pateikts debatēs. Šī ir otrā reize sešos mēnešos, kad mēs par šo visu diskutējam. Dažādo, dažādā viedokļa nav mainījušies. Tad noslēgumā vienkārši vēlos pateikties, ka Eiropas Savienības tiesai jābūt pēc iespējas labāk organizētai, lai tā varētu kalpot Eiropas Savienības tiesiskumam. Atgādina vēlreiz dalību valstīm, ka tām ir jābūt ļoti uzmanīgam, nominējot tiesnešus arī attiecībā uz dzimuma līdztiesību, uz dzimumu vienlīdzīgu pārstāvību. Paldies, Delvo kundze!